Eiropas parlamenta sēdi, vakardienas sēžu protokoli un pieņemtie dokumenti arī jau pieejami. Otrzymałem od Rady stanowiska Rady w pierwszym czytaniu. Esmu saņēmis padomis paziņojumu pirmajā lasījumā par uh, regulu, ņemot vērā uh, dzelzceļa uzņēmumu um, kontu normalizācija.